turpināt darbu. Man ir paziņojums no padomis attiecībā uz nostāju pirmājā lasījumā. Tas attiecas uz e, zvejniecību GFC M vienošanās zonā. Trīs mēnešu termiņš, kas ir parlamenta rīcībā, lai izteiktos par šo jautājumu, tiek skaitīts no rītdienas 2015. gada 11.